Good morning. Labrīt. Labrīt, kolēģi, saka priekšsādātājs. Es šorīt aizstāšu mūsu tik ļoti spējīgo priekšsādātāju Buzeka kungu. Viņam bija jābūt šodien Polijā. Gribu iepazīstināt jūs ar Verakterta kungu, kas ir pagaidu izpildu direktors. Bior un tāpat arī šeit ir eh, Valdemārs Kurts, viņš savukārt um, strādā pie biopārstrādes jautājumiem, un viņi ir no Eiropas komisijas pētniecības un inovācijas ģenerāla direktorāta. Šī ir uh, apvārsnes 2020 īstenošanas piemēra apspriešana. Vasarā pēc veiksmīgām sarunām um, Eiropas parlaments sasaukuma pēdējās dienās apstiprināja pakotni kopā ar vairākām valsts privātajām partnerībām. Lūk, viens no šiem piemēriem bija rūpniecības kopuzņēmums. Pērnīstāroņa kungs ir klāt, lieliski, priecājos arī jūs šeit redzēt. Jūs bijāt referents, kas strādāja pie šīs tēmas. Mūsu rīcībā ir stunda un 15 minūtes prezentācijai un tālākām, tālākām diskusijām. Tāpēc uzreiz lūšu par Ahtērta kungu pastāstīt mums par šo tēmu, un jums tiek dotas 10 minūtes. Lūdzu! Priekšādētāji, paldies! Paldies par šiem lepniem ievadvārdiem. Man ir ārkārtīgi liels prieks, ka var būt šorīt jūsu priekšā iesākumā gribētu teikt paldies jums par visiem tiem centieniem, ko izrādījāt, ko izrādīja tieši jūsu komiteja, atbalstot mūs un palīdzot mums izstrādāt šo iniciatīvu tā, kā tā tika ierosināta iepriekšējās komisijas sastāv ietvaros. Ir īpaši paldies man Nistāroja kungam, priecājos, ka viņam izdevies mums pievienoties šorīt. Bez tālākas kavēšanās gribu sniegt jums pavisam īsu E, pārskatu par to, ko mēs saprotam ar šo ekonomiku, ir vairāk iemesli, kāpēc valsts un privātā partnerība ir labs projektu veids. Pastāstīšu jums, ko tas nozīmē tieši biorūpniecības nozarē, un pēc tam pāris, pastāstī, pāris mm, vārdos pastāstīšu par to, kādu ietekmi vēlamies panākt. Nē, šķiet, nevaram saņemt slaidu attēlus uz ekrāniem. Tie parādīsies pēc brīža. Bioekonomika ir tāda ekonomika, kuras pamatā ir atjaunojama bioloģisku resursu izmantošana pretstatā fosilajām degvielām. Jūs zinat, ka tie nav atjaunojami resursi, kas tiek izmantot enerģijas radīšanai, transporta degvielai, ķimikāli izstrādē un tā tālāk. Bet eh, nu, tā šādiem mērķiem tiek izmantots fosilās, fosilais kurnamēs šodien, bet ja runājam par biorūpniecību, tad tās mērķis ir nākt klajā ar tādiem ekonomikas pamatiem, kas ir ilgspējīgāki, daudz vidē draudzīgāki, tīrāki un piedāvā daudz gaišāku nākotni turpmākajām paudzēm. Bioekonomikā tāpēc mēģinam meklēt veidus, kā izmantot labāk es resursu atjaunojamību, atkārtot pārstrādi, skatāmies arī uz patērētāju tirgu, lai redzētu, kā ietekmēt šo, šos patērētājs, kā tos integrēt sistēmā. Tad, kad to Eiropā darām, tad, protams, nedarām to vieni paši. Ir virkne rīcības, kas tiek īstenot arī visur citur pasaulē, Ziemeļamerikā, Brazīlijā, daļās no Dienvidu Austrumāzijas. Austrumāzijas Nu, lūk, tās ir pasaules daļas, kas tiešām arī ir ar milzīgām priekšrocībām, tāpēc, ka tām pie, ir pieeja ļoti labām izēvielām, kā piemēram kukurūzai, cukurniedrēm, kas var ļoti labi tikt izmantotas biomasas un bioresursu ražošanai kurināmā jomā. Ko viņi dara? Viņi ņem šos materiālus, tad nu, ved tās uz biopārstrādātavām, jeb. Ja rafinēšanas iekārtām. Tur nereti tiek izmantotas dažādas pārtikas kultūras, tas rada arī zināmas bažas, jo līdz ar to šāda veidā, šādā veidā rodas konkurence pārtikas audzēšanai, respektīvi pārtikas izmantošanas jomā. Un tāpēc tas, tas ietvers, ko mēs piedāvājam, ir pievērsties tādam nepārtikas kultūram, tātad uh, otrās paaudzes bioloģiskajām rafinēšanas iekārtām. Ja skatāmies uz valsts un privāto partnerību kā uzņēmē darbības formu, tad izmantojam to tāpēc, ka tā piedāvā tādu skaidru ietvaru ilgtermiņa investīcijām. Tātad partnerības starp valsti, ko pārstāv komisija, un, un rūpniecību. Rūpniecība savukārt tādā gadījumā lūkojas uz valsts atbalsta programmam, kā apvārsnes 2020 Viena no problēmām gan ir tāda, ka šeit ir igadēja vai divgadēja programma, kā rezultātā viņiem ir grūti ilgtermiņā plānot investīcijas valsts un privātā partnerība, šīm grūtībām tiek pāri, tāpēc, ka, nu, ir arī apārsnes 2020, tomēr vēl uz priekšu tālāks gads eh, paredzēts. Mēs cenšamies sasaistīt dažādas rūpniecības sektors, ekonomiskos spēlētājus. Mm, tā nav tāda tradicionāla sadarbība, un strādāšanu kopā. Drīzāk tā ir kā tāda platforma rūpniecības nozarēm apvienot spēkus. Turklāt šādā veidā varam ne tikai apvienot spēkus, bet arī nodrošināt ekspertīzi, apkopot resursus. Tādās darbības jomās, kur parasti, piemēram, varētu būt grūti rast finansējumu atsevišķai pusē, katrai vienai pašai. Uh, tīri organizēšanas eh, veidā, bet šādā PPP, ja valsts privātajā partnerībā, viņiem tas ir daudz vienkāršāk. Tad no valsts puses savukārt arī ir milzīgas priekšrocības, jo viņi gūst papildus sviras efektu. Valsts gūst papildus sviras efektu, respektīvi mēs gu, eh, rodam iespēju kaut kā visu šo lietu ietekmēt, piemēram, lūk, ar apāršanu 2020 palīdzību, un par katru eiro, ko mēs ieguldam šai iniciatīvā, rūpniecība no savas puses dod pretim 2,8 eiro. Tātad redzam šeit par tādu pamatīgu sviras efektu. Runājam šeit par milzīgām summām. Un visbeidzot, šī iniciatīva mm, valsts privātā partnerība, ja PPP, ir tiek virzīta no rūpniecības nu, puses. Un tas nozīmē, ka varam pārliecināties, ka viss šis projekts un pieeja ir vērsts uz tirgu un uz rezultātu sasniegšanu. Pati iniciatīva lūk pievēršas vērtību ķēdes attīstībā. Tad neskatāmies tikai uz ķimikāliju nozaru vai tikai plastmasas ražošanu vai enerģijas nozari. Nē, mēs centamies to visu sasaistīt vienā. Neskatāmies tikai uz mežsaimniecību vai lauksaimniecību. Nē, visu to mēģinam iesaistīt kopējā vērtību ķēdē. Un vēlamies to attīstīt tālāk. Šīs bioķēdes, tās vēl šobrīd nepastāv šobrīd nav tā tradicionāla saikne starp visiem un nav tāda tradīcija visiem sadarboties. Uh, Tāpēc cenšamies sasaistīt, piemēram, mežsaimniecībā strādājušos ar nozarē strādājušiem, piemēram, degvielas ražošanas nozarē, ķimikālī nozarē. Vēlamies to visu tālāk sasaistīt vēl arī ar gala lietotājiem. Nu, piemēram, te varētu runāt gan par degvielu, gan par ķimikālijām, gan kas var, nu, arī par pārtikas dažādām sastāvdaļām. Kā jau minēju, iesākumā Šīs komitejas darbs ir bijis mums ļoti palīdzīgs. Tieši ar jūsu palīdzību varējām uzsākt šo iniciatīvu. Kā jau minēja priekšēdētājs, tas notika ar eh, eh, šovasar. Nu, un tad, nu, faktiski pirmie tādi vēl drebelīgie solīši eh, šīs iniciatīvas veidošanā īstenošanas procesa ietvaros esam jau atvēruši pirmo konkursu, tātad pirmo tenderu, tā aicinam iesniegt pieteikumus. Iniciatīvas kopējā vērtība apmēram 3,7 miljardi, apmēram 1 miljards nāk no uh, apvārsnes 2020, apmēram 2,7 mazliet vairāk nāk no rūpniecības avotiem, no nozars protams, valsts partners ir komisija, savukārt rūpniecības partners ir biobāzētās rūpniecības konsorcijas. Tā tas tiek saukts, un tas tika izveidots tieši šī konkrētā PPP darbības nolūkos. Īstenojot programmu, mēs cenšamies piemērot apvārsnes 2020 noteikumus. Mums ir ārkārtīgi svarīgi pamatā likt tādus principus kā atklātība, uh, respektīvi, ka jebkura organizācija var piedalīties šajos konkursos. Otram kārtām pārskatāmība tā, lai visi šie spēles noteikumi ir skaidri definēti, zinām iepriekš un pazīstam, un visbeidzot pamatojamies uz izcilības principu. Vēlamies izvēlēties pašus labākos projektus, ko finansēt, un nekāda cita veida noteikumu mūs neierobežo. Un, kā jau teicu, mūsu galvenais mērķis būs jaunu bio pamatotu vērtību ķēžu izveidi Eiropā, uh, vēršoties tieši, pievēršoties tieši otrās paudzes bio rafinēšanas iekārtām. Nu, kā jau teicu, rūpniecības partners ir bio bāzēto rūpniecību, bio bāzētās rūpniecības indust, konsorcijas, Tur pārsvarā darbojas tādi industriāli uzņēmumi, bet arī MBU un atsevišķi izcelības centri, gandrīz simt 150 asociētie locekļi, tur ir universitātes, pētniecības institūti, un tiek ietverti virkne dažādi sektori - lauksaimniecība, agropārtika, mežsaimniecība, tehnoloģija piedāvātāji, ķimikālijas un tā tālāk. Un galvenais, ko šeit redzam, ka šeit līdzdarbojas gandrīz visas Eiropas valsts. Man liekas, nav neviena valsts, kas būtu atstāta novārtā šeit. Uh, un eh, tāpēc šķiet viss šis PPP ir ārkārtīgi labi pārstāvēts no valstu puses. Esam, kā jau teicu, izsludinājuši pirmo konkursu, tieši tā arī šī programma tiks instenot. Katru gadu būs šāds konkurss, pamatojoties uz apvārsnes 2020 principiem. Tas notiks, kā jau teicu, katru gadu. Pirmais konkurss noslēdzās tagad 15. oktobrī, šobrīd izvērtējam pirmos saņemtos priekšlikumus, un ja viss būs tā kā nākas, tad mēs varēsim lūk jau pirmos kontraktus eh, par grantu piešķiršanu parakstīt nākamā gada janvārī. Tālāk, ja skatāmies uz šo visu no mazliet tāda plašāka skatu punkta, par ko tiešām šeit runājam, ir faktiski par to, ka cenšamies veidot ilgtermiņa, ilgtspējīgu izaugsmu Eiropai. Uh, vēlamies veicināt konkurētspēju Eiropā globālajā mērogā. Nu, tātad te runājam par jaunu darba vietu radīšanu, par ekonomiskās izaugsmas nodrošināšanu. Vēlamies dot tādu grūdienu investīcijām no rūpniecības puses industriālos projektos. Un, kas nav maz nozīmīgi, šīs programmas un iniciatīvas mērķis ir arī pamazām atteikties no mūsu burtiski atkarības no šīm fosilajām degvielām, no naftas un tā tālāk, piedāvājot dzīvot spējīgu alternatīvu. Nu, piemēram, tas palīdzētu mūsu cīņā pret globālo sasilšanu, tāpat arī palīdzētu nodrošināt energoapgādes drošību. Nemaz nerunājot par vidē draudzīgāku produktu izstrādu, un lūk, nonāk pie pēdējā slaida, ja pēdējā tāla jaunais komisārs ir sācis darbu, Viņš, eh, Moidas kungs, atbild lūk par pētniecību un vidē draudzīgu izaugsmi. Viņš ir skaidri un gaiši pateicis, ka galvenie pamati viņa politikā un darbībā būs ilgtspējība un dra vidēji draudzīga attīstība. Jo, ja ilgtspējīga, ja izaugsme nav ilgtspējīga, tad faktiski nav pat vērts to nodrošināt, jo, vajadz, jo Eiropā ir vajadzīgs kaut kas tāds, kas var pastāvēt. Paldies, Faraktērta kungs! saka priekšsādātājs, tālāk došu vārdu koordinatoriem, un pirmais no tiem, protams, ir Van Nistelroja kungs. Viņš, kā jau es teicu, ir iepriekšējais referents. Liels paldies! Nu, vairs gan neesmu itra komitejas loceklis, man jāatzīst, bet tik un tā uzmanīgi sekošu līdzi visiem šiem soļiem, ko jūs sperat. Ārkārtīgi priecājos! ka šis projekts ir spējis aizsākties tik ātri un strauji, jo šobrīd daudzās Eiropas programmās, tostarp arī apārsnes 2020, redzam to, ka nav tādas straujas ātras sākuma rīcības, ir tikai rēķini par pašreizējiem periodiem tā tālāk, bet nav jauna iniciatīva, un nedrīkst šādas jaunas iniciatīvas kavēt ar kaut kāda veida pārpalikumiem un atraugām no iepriekšējiem periodiem. Tas nav tas, ko vēlamies, un tāpēc apsveicu jūs ar to, ka šis pirmais konkurss ir noslēdzies un ir bijis arī plaša interesi par to. Otra lieta, ko gribēju teikt, vēlos uzsvērt, ka jūs teicāt, ka līdzdarbojas šai PPP visas valsts šai iniciatīvai, visās iniciatīvās. Visi, re, daudzi reģionu universitātes eh, institūti no daudzām dažādām dalībvalstīm. Es gribu to uzsvērt vēlreiz, jo apvārsnes 2020 programmā mēs piedzīvojam to, ka vairāk kā 90% līdzekļu izmanto tieši vecās dalībvalstis. 90% līdzekļu apvārs 2020 ietvaros tika beigu beigās piešķirts vecām dalībvalstīm, bet uz biomasu bazēta ekonomika var darboties visur, Polijā, Rumānijā, visur. Un tāpēc mans jautājums ir šāds. Ja jūs skatāties uz šim inter, izrādīto interesi, uz šiem pieteikumiem, kas nāk no dažādām valstīm, vai ir tā, ka tiešām šīs valsts ir labi pārsā, pārstāvētas konsorcijā, ja viņas vienkārši tā teikt sēž un noraugās no malas? Un tad trešā lieta, ko gribu teikt. Gribētu lūgt jūs eh, no konsorcija un arī no Eiropas komisijas eh, piedāvāt skaidru liedokli par to, kas notiek eh, reģionālajā līmenī, jo zinām, ka tur daudz, kur plaša ekspertīze, partnerības kontrakti ir parakstīti no Eiropas komisijas puses par biobāzētas ekonomikas ieviešanu, bet varbūt tieši šādas iniciatīvas un reģionu, piemēram, Polijā, es tādus pazīstu pats personīgi, piemēram, Ljubļanā, uh, nav varbūt vēl tik izcili savā darbības līmenī, bet viņus nevajadzētu pilnībā izslēgt, jo gal galā, ja viņi saņems reģionālo fondu līdzekļus, tāpēc, ka viņi vēlas strādāt pie šīs jaunās formulas, pie biobāzētas ekonomikas, viņi attīstīs šo izcilību, viņi ir jāņem vērā, jo tas var būt ļoti svarīgi pēc pāris gadiem. Tātad, lūk, trīs jautājumi no manas puses, bet vispār vēlreiz apsveicu jūs ar lielisko straujo programmas uzsākšanu. So, Paldies, Vanis Telraikungs, paldies arī par jūsu ieguldījumu šī temata izvēršanā. Un tagad došu vārdu Lopeses Vermeļo kundzei. Yes. E, gracias. La importancia... Paldies un labrīt visiem! Bioindustriju apakša nozare, ņemot vērā um, publisko privāto partnerību, iesaisti uh, ir um, kļuvušas ļoti svarīgas. Tieši tāpēc mēs domājam, ka vajadzētu iesaistīt arī MVU, ja mēs vēlamies radīt darba vietas. Bioindustrijas nodrošina ļoti augstu MVU iesaisti. Diemžēl šeit ir vajadzīgas ļoti augstas investīcijas, un tas var radīt šķēršļus, ņemot vērā šos šķēršļus. Es gribētu jautāt, kādas publiskas privātas partnerības varētu izveidot, lai šādus šķēršļus MVU varētu novērst. Šāda veida publiskas un privātas partnerības uzņēmumiem sektorā varētu ļoti palīdzēt, tāpēc, ka, e, diemžēl, uzņēmumiem nav pietiekami daudz kapitāla. Kamēr netiks šie šķēršļi novērsti, Šis jautājums MVU būs ļoti sarežģīts. MVU būs grūti iekļūt šajā nozarē. Jūs to centāties paredzēt darba plānā, taču, diemžēl, mums vēl nav īsti skaidrs, un mēs īsti nesaprotam, kādi būs kontrols mehānismi, kas ļautu mums virzīt uz priekšu arī vidējo slāni. Mums ir skaidrs, kam būs vajadzīga nauda bet vienlaicīgi ir jānodrošina arī laba uzraudzība pār programmu, tā, lai mēs neveicinātu tikai lielu uzņēmumu projektus. Tātad, kādi jums ir paredzēti kontrols mehānismi, lai jūs varētu iesaistīt arī vidējos lāni? Paldies! Liels paldies! Tā kā vairāk zālē nav koordinātoru, es gribētu jautāt, vai citiem deputātiem ir jautājumi. Grifinis kundze. Uh, Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu uzdot eh, līdzīgu jautājumu kā jūs, un proti gribētu runāt par rīču. Uz eh, bio balstītas tehnoloģijas un ekonomika ir ļoti nozīmīga lauku apvidos Lielbritānijā. Es redzu jūsu kartē, ka īstenībā šajā partnerībā nav iekļauta Lielbritānijas ziemeļi. Uh, Mums ir ļoti labas universitātes, un es gribētu zināt, kā jūs cenšaties iesaistīt ziemeļu lauku teritorijas Lielbritānijā un veidot partnerības un universitātēm, tā lai šī iniciatīva aptvertu visus reģionus. Paldies! Agnosta kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Mans jautājums um, attiecas uz to, ko tikko jautāja kolēģi. Domāju, ka lieli uzņēmumi Eiropā darbojas šajā jomā, un tas jau arī ir atzīts, bet daudz svarīgāk būtu, lai mēs šo nozari mm, varētu atvērt arī maziem un vidējiem uzņēmumiem. Domāju, ka viens līdzeklis, kā to darīt, ir izveidot klasterus, grupas starp uh, universitātēm un uzņēmējiem, tātad iesaistīt arī MVU. Šādā veidā mēs varētu radīt darba vietas. Vai jūs esat ņēmuši vērā šo aspektu tā pavisam konkrēti šajā uh, aicinājumā iesniegt projektus? Vai jau ir šādi projekti, kas uh, paredzētu sadarbību starp universitātēm un privātiem uzņēmumiem? Kādā veidā šādi pasākumi tiek uh, īpaši veicināti ar apvāršņu palīdzību? Virkunenes kundze. Runātāja, diemžēl nav ieslēgts mikrofons. Yeah, yes. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä esittelystä. Paldies priekšstādātāja kungs. Paldies par jūsu prezentāciju. Labi, ka um, visur Eiropā ir šie mazie un lielāki uzņēmumi. Uh, kas sadarbojas ar universitātēm, ar vietējo sabiedrību. Bioindustrijas zīmes paspārnē. Svarīgi, lai šāda veida produkti būtu redzami, mums jābūt efektīvākiem, īpaši attiecībā uz atvesinātajiem produktiem, uz lauksaimniecības, mežsaimniecības precēm, enerģētiku, šo preču izmantošanu. Tomēr man ir zināmas bāžas. Mums jārīkojas tā, lai tiesību aktos nebūtu šēršļi eh, labumu gūšanai no šiem jaunajiem produktiem. Protams, inovācijām jāturpinās. Ir jāizmanto visi, visas izēvielas, lai varētu ražot enerģiju. Vai jūs zināt, vai kāds tiesība akta elements e, ir šķērslis, jo tiešām ir jāuzlabo situācija. Paldies. Lās paldies, Virkadens kundzei. Tagad uh, e, Hemera kungs arī divas minūtes. Paldies, priekšādātāji. Prezentācijā bija kāds teikums, kas man īpaši iekrita acīs, proti šis projekts rada skaidru ietveru ilgtermiņa investīcijām. Uh, Kā jūs zināsiet, pašlaik notiek plašas debatas parlamentā par biodegvielu, par netiešu zemes izmantošanu, kā zemes izmantošana tagad izmainās, un attiecībā uz biodegvielām mēs īstenībā neredzam nekādu skaidru ietveru ilgtermiņa investīcijām, īstenībā redzam pilnīgi pretējo. Eiropas institūcijas rada konkrētu mērķi, un balstoties uz šo mērķi, uh, rūpniecība mēģina investēt dažkārt ļoti lielas naudas summas. Pēc tam mēs sākam tomēr pārdomāt eh, šo biodegvielu, izmainam mērķus biodegvielai un izmainam arī noteikumus, kas pilnībā grauj investīcijas, ko ir ieguldījusi industrija, balstoties uz mūsu teikto. Domāju, ka šis projekts, ko mēs šodien apspriežam, būs eh, tieši tādā pašā veidā viegli ievainojams, tas cietīs no dažādām noteikumu izmaiņām, ko mēs jau tagad pieredzam biodegvielas nozarē. Paldies, Amanda kungs, vai ir vēl kā citi jautājumi? Kapelas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlētos jūs apsveikt par to, ka jūs šo iniciatīvu tik ātri eh, īstenojāt. Mēs zinām, ka visas eh, bioindustrijas un bioiniciatīvas vajadzētu veicināt. Jūs teicāt, ka mm, pirmais aicinājums iesniegt projektus jau ir eh, sagatavots un līdz martam vajadzētu šos projektus pārbaudīt un tad arī tie varētu sākt saņemt finansējumu. Mans jautājums ir, eh, kā jūs sadarbojaties ar valstīm? Uh, Piemēram, Austrijā ir iestāde, kas ir atbildīga par apvāršņu 2020 ieviešanu. Vai jūs sadarbojaties ar šādām nacionālām pētniecības iestādēm, ja ir runa par eh, konkursu gatavošanu, vai arī jūs eh, strādājat tikai un vienīgi savu biroju ietveros? Paldies, vai ir vēl kādi jautājumi? Neredzu, ka kāds vēl, vēlētos izteikties, tad eh, tāpēc došu vārdu Verahterta kungam, lai viņš atbild uz jautājumiem. Piecas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Es centīšos atbildēt uz eh, jautājumiem to uzdošanas kārtībā. Van Nistelroja kunga teiktais par reģionāliem fondiem, eh, viedo specializāciju, domāju, ka mēs varam pilnībā tam piekrist. Šīs iniciatīvas viena no galvenajām īpašībām ir tāda, ka nevar nodrošināt Eiropas ekonomiku, ja neattīstīsies reģionālās un vietējās ekonomikas, un otrādi. Es eh, to mēģināju tā ļoti īsi pateikt vienā teikumā. Tātad, ja runa par naftu, tad nafta ir vajadzīga rūpniecībai, un ja runa par bioekonomiku, tad uh, industriju vajag eh, vest uz mežiem, vest uz uh, laukiem, lauksaimniecības reģionos un tā tālāk, jo tieši tur būs uh, tas, no kā industrija varētu gūt savu degvielu. Un tieši šeit arī varētu veidot sinerģijas. Attiecībā uz MVU domāju, ka mēs varam atzīt, ka maziem un vidējiem uzņēmumiem ir jāspēlē nozīmīga loma, lai šī iniciatīva varētu būt veiksmīga. Tad, kad mēs izveidojām šo iniciatīvu, mēs pieņēmām vairākus pasākumus, lai nodrošinātu, ka MVU var um, ieņemt savu vietu eh, šajā iniciatīvā. Jūs noteikti būsiet pamanījuši, ka biotehnoloģija eh, konsorcijā ir diezgan daudz MVU un MVU asociāciju. Tas nozīmē, ka viņi sēž šeit pie um, galda, kur tiek attīstīti plāni un veidoti projekti. Tātad jau pašā sākuma fāzē viņi ir iesaistīti. MVU piedalās arī konkursos. Mēs esam arī paredzējuši finansēšanas noteikumu, kas nodrošina, ka šādās pētniecības rīcībās mēs paredzam finansējumu tieši MVU, universitātēm un pētniecības institūtiem. Tas nozīmē, ka lieliem uzņēmumiem nemaz nav tiesību saņemt finansējumu pētniecībai. Tas nozīmē, ka MVU patiešām gūs taisnīgu piekļuvu finansējumam šādu iniciatīvu attīstīšanai. Un, protams, eh, MVU tieši tāpat kā apvāršana 2020 ietveros gūs um, labumu no mērķiem, ko noteica Eiropas parlaments proti 20% līdzdalība iniciatīvā. Mēs uzskatām, ka jau ir veikti dažādi pasākumi, lai nodrošinātu, ka MVU var tikt pārstāvēti. Protams, mēs visu cieši kontrolējam, un, ja nepieciešams, mēs varam jebkurā brīdī iejaukties un pieņemt attiecīgas pasākumus. Attiecībā uz Lielbritānijas ziemeļu iesaisti, manuprāt, šī kārta, ko es jums rādīju, tika tā neīsti precīzi interpretēta. Es vienkārši šeit rādīju līdzdalību no Lielbritānijas. Es eh, nevēlējos teikt, ka tikai dienvidi šeit ir pārstāvēti. Noteikti tā nav. Es mēģināšu šo dzelteno, dzelteno riņķīti ielikt kartas vidū, nevis kaut kur lejas pusē. Bet eh, tas, ko jūs teicāt, eh, patiešām ir uztraucoši, un es domāju, ka mēs daļēji jau esam mēģinājuši uh, ņem to vērā, jo ir skaidrs, ka reģioni ir jāiesaista. Bez reģioniem šī iniciatīva nevarēs būt veiksmīga, un, protams, šajos reģionos eh, tiks eh, ietvērti arī Lielbritānijas ziemeļi. Tagad par likumdošanas šķēršļiem. Protams, tas arī ir ļoti būtiski. Ir skaidrs, ka nepietiek tikai ar investīcijām un pētniecības novatoriskumu aktivitātēm, ja mēs neparedzēsim vajadzīgos pasākumus, lai varētu attīstīt pašu tirgu. Tieši tāpēc mums ir jāskatās uz tādiem jautājumiem kā standartizācija, regulējums, certifikācijas programmas, valsts iepirkums un tā tālāk. Mēs esam paredzējuši strādāt gan komisijas līmenī, gan arī industrijas līmenī, jo arī, mm, arī no industrijas puses mēs jūtam šādas bāžas. Tieši tāpēc mēs strādāsim pie tā, lai jau pašā sākumā šīs bāžas varētu kliedēt. Tagad eh, pēdējais jautājums. Mūsu pieredze attiecībā uz biodegvielu. Mēs to ļoti labi apzināmies. Mēs uzskatām, ka šeit mēs eh, redzam piemēru iniciatīvai, kas tika radīta ar ļoti labiem nolūkiem, bet pēc tam šī iniciatīva pārvērtās par kaut ko tādu, ko mēs nevēlējāmies. Tieši tāpēc mums vajadzētu jau no paša sākuma nodrošināt to, lai iniciatīvā kaut kas nenoiet greizi. Tas ir, mēs mēģināsim jau pašā sākumā domāt par patērētāju bažām. Mēs mēģināsim risināt regulējumu jautājumus un skatīt arī citus tirgus parametrus, kas ir vienlīdz svarīgi. Mēs mēģināsim iesaistīt arī citas ieinteresētās puses jau no paša sākuma. Mēs mēģināsim, lai tas viss sākas jau uh, pašā, pašā iniciatīvas sākumā, lai nav tā, ka uh, cilvēki uh, tikai beigās sāk interesēties. Tagad pavisam ātri par sadarbību ar dalību valstīm. Iniciatīvā ir valstu Eh, pārstāvju grupa, un eh, īsnībā mēs eh, saņemam arī konsultācijas no dalību valstīm. Dalību valstis mums stāsta, kādā virzienā mums vajadzētu iet. Dalībvalstis ir ļoti aktīvi iesaistītas iniciatīvas īstenošanas posmā. Tas saistās, protams, arī ar reģionu iesaisti. Dalībvalstis uzņemas proaktīvu lomu, lai nodrošinātu, ka tehnoloģijas nonāk tirgū. Paldies! Paldies, Veraktērta kungs! Liels paldies, ka varējāt ierasties, eh, sniegt savu prezentāciju un atbildēt uz jautājumiem. Liels paldies eh, arī doktoru Putam, kurš varēja būt klāt. Tas nozīmē, ka pirmo daļu būsim beiguši. Nāmas un kungi, tagad mums ir jāķeras klāt otrajam šī rīta tematam un runāsim par apvārstni 2020, par svarīgajām pamattehnoloģijām Eiropas vadošās lomas ražošanas nozarē pastiprinātājām. Šeit varēja pie prezidija galda jau sēž mums dalībnieki. Protams, deputāti varēs uzdot arī jautājumus. Like introduce... Es gribētu jūs iepazīstināt ar Goverta Gīspersa kungu un Buter kungu. Viņi ir no TNO, tā ir Nīderlandes organizācija um, zinātniskās pētniecības jomā. Vācijā arī ir ekvivalenta iestāde. Sirsnīgs veica mūsu vidū Gīspersa kungu. Oh, yes, okay. Oh. Mr. Mr you get some help. No? So, uh, <clears throat> ladies and gentlemen, this study which... Dāmas un kungi, šo pētījumu lūdzu sagatavot mūsu komiteja, un tātad te ir runa par svarīgajām pamattehnoloģijām, KET angliski saīsinājums. Uh, un tās ir ļoti būtiskas Eiropas ražošanas attīstīšanai. Esam ieplānojuši stundu un 15 minūtes šai sesijai, un došu vārdu tagad Kīsperskungam, lai viņš prezentētu savu pētījumu. Lūdzu, jums desmit minūtes. Liels paldies, priekšādātāji! Mums ir ārkārtīgi liels prieks, ka mēs varam prezentēt mūsu ziņojumu rezultātus. Tā kā mums ir tikai desmit minūtes, mums eh, vajadzētu virzīties uz priekšu patiešām ātri. Vispirms es gribētu jums pastāstīt pašu svarīgāko, tātad, kas būs iekļauts šajā prezentācijā. Prezentāciju mēs esam gatavojuši balstoties uz ziņojumu. Tātad sākumā fauna informācija un pētījuma mērķi. Mēs eh, pieminēsim arī svarīgo pamattehnoloģiju raksturu, prezentēsim galvenos secinājumus, un noslēgumā būs secinājumi un rekomendācijas. Tātad, fona informācija un mērķi. Nu, situācija ir tāda, ka Eiropas Savienība atgūstas no lielas recesijas un krīzes. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgi jauni avoti ekonomiskajai izaugsmē. Ir jāstiprina un jāatjauno Eiropas rūpniecības bāze, Tas ir jādara konkurētspējas uzlabošanas labā un lai varētu stāties pretī lieliem sabiedrības izaicinājumiem. Viens no galvenajiem mērķiem ir uh, vadošā loma uh, svarīgākajās rūpniecības tehnoloģijās ir bijis paziņojums, uh, ir darbojušās arī divas augstu līmeņa grupas, kas strādāja pie svarīgām pamattehnoloģijām, ir bijuši arī vairāki projekti, kas pašlaik tiek īstenoti. Eiropas Savienība liek uzsveru uz sešām uh, svarīgajām pamattehnoloģijām. Pavisam drīz mēs par tām pastāstīsim. Eiropas Savienības atbalsts tiek sniegts gan apvārsnim 2020, gan arī citām programmām. Un uh, pēdējais par šo slaidu. Šī pētījuma mērķis ir ļaut Rūpniecības komitejas deputātiem uh, izveidot savu viedokli par to, uh, kādā veidā svarīgās pamattehnoloģijas pētniecībā un novatoriskumā var dot savu ieguldījumu Eiropas industriālās kapacitātes stiprināšanā, īpašu uzmanību pievēršot MVU. Tagad uh, par svarīgajām pamattehnoloģijām. Mēs nevaram šeit iedzināties detaļās, varam tikai pieminēt šīs tehnoloģijas, tātad nenotehnoloģija, uh, nanoelektronika, pusvadītāji, jaunie novatoriskie materiāli, piemēram, grafīns, kas visiem ir pazīstams, tāpat arī biotehnoloģijas, par ko jūs tikko spriedāt, un novatoriskas ražošanas sistēmas, kas ietver sevī pārējās piecas svarīgās pamatehnoloģijas. Šīs pamattehnoloģijas ir ļoti mm, pazīstamas ar to, ka šeit ir vajadzīgas zināšanas un ļoti augsti apmācīts darbspēks. Tāpat arī šeit ir nepieciešami ļoti lieli ieguldījumi kapitāla ziņā, un tās ļauj radīt jaunus novatoriskus produktus, preces un pakāpojumus. Tās ir sistēmiskas, tās ir iekļautas rūpniecības bāzē, tās ir platforma jaunai rūpniecībai. Tas arī būtu viss par šo slaidu. Sākām savu ziņojumu skatoties uz eh, svarīgajām pamattehnoloģijām globālā kontekstā. Un mēs redzam, ka Eiropa ir pasaules līderis zināšanu radīšanā, ja runa par publikācijām un patentu aktivitātēm. Diemžēl mēs atpaliekam, eh, ja ir runa par zināšanu izmantošanu. Uh, Šeit eh, konkurenti ir spēcīgāki, un tas eh, ir saistīts ar eh, dažādām problēmām. Mēs redzam, ka Āzija ir vadošā masu ražošanas jomā, balstoties uz tādiem produktiem, kur izmanto svarīgās pamattehnoloģijas, bet konkurences priekšrocības tomēr mazliet samazinās, tāpēc, ka darba izmaksas, darba spēka izmaksas Ķīnā pieaug, un uh, robotu izmantošana rūpniecībā mazliet samazina darba spēka lomu ražošanā, tāpēc nākotnē šie aspekti varētu kļūt interesanti. Eiropā par laimi ir vairāki, un pieminēšu tikai dažus, tātad vairāki uh, klasteri, kas balstās uz um, šādām tehnoloģijām. Minologic Grenoblē, Bayern Photonics Vācijā un tāpat arī transnacionālie klasteri Bio ielēja m, mm, Francijā, Vācijā un Šveici un Medikon ielēja, kas ietver Dāniju un Zviedriju. Un um, tagad mazliet pastāstīsim par šīm nāvis ielējām. Nāvis ielēja ir jēdziens, ko saista ar to, kā šīs tehnoloģijas eh, varētu sākt izmantot produktos. Un, eh, lai to izdarītu, īstenībā ir vajadzīgi trīs pīlāri, tātad, lai varētu pārēt pāri šai nāves ielējai. Tehnoloģiskā izpēte, eh, produktu prototipu izstrāde, un tāpat arī mums ir vajadzīga uh, Um, iespēja, kā šīs jaunās tehnoloģijas pārvērst tādos produktos, kas dod savu vērtību. Šeit nav runa tikai par tehnoloģijām, ja mēs domājam par šo nāvis ielieku pārvarēšanu. Tieši tāpēc uh, var noteikt dažādu veidu nāvis ielīs. Viena no tām ir balstīta uz tehnoloģijām, un otra ir saistīta ar komercializāciju un biznesa modeļiem. Uh, un īsnībā abām šīm jomām ir eh, vajadzīga uzmanība. Mēs redzam tehnoloģiju gatavības līmeņus, tātad šeit ir runa par sākotnējo izpēti, pēc tam prototopiem, pēc tam produktu testēšanu, un tas viss beidzās ar ražošanu. Eiropas komisija izmanto eh, šo eh, tehnoloģiju gatavības schēmu, kas uh, ir slaidā pakšā, tātad te ir deviņi elementi, un šeit vajadzētu saprast, ka tehnoloģiju gatavības līmenis ļoti balstās uz tehnoloģijām, bet ir vajadzīgi, e, vajadzīgs novatorisks arī organizācijas ziņā, un ir vajadzīgi jauni uzņēmējdarbības modeļi, lai no tā visa varētu gūt labumu. Tātad, kas ir vajadzīgs, lai ket stratēģija būtu veiksmīga? Šeit īsnībā ir vajadzīgi vairāki pīlāri. Mums ir jāadaptē instrumenti, ir jākoordinē Eiropas Savienības un dalībvalstu politika, ir vajadzīga atbilstoša pārvaldības struktūra, un tāpat ir vajadzīgi tirniecības instrumenti, lai nodrošinātu uh, vienādus spēles noteikumus. Tagad uh, pats pētījums atturs. Ko tad uh, Ket īsi nozīmē apvārsnī 2020? Mēs eh, skatām šeit eh, arī citas Eiropas Savienības aktivitātes un instrumentus. Tātad pirmais punkts, Keita, ir ļoti svarīga daļa. Apvārsnī 2020 ir piešķirta 30 miljārdi eiro. Prioritāte tiek piešķirta pilotu līnijām, tātad, lai pārveidotu prototipus pirmajā mazapjoma masu ražošanā, tātad, lai mēs varētu tikt galā ar šīm nāves ielīs problēmām. Taču šīs pilotlīnijas un komercializācijas aktivitātes ietver tādu augstāku tehnoloģiju gatavības līmeni, un īstenībā šeit varētu rasties pretrunas ar valsts eh, subsīdiju noteikumiem. Tas eh, nerada problēmas, ja runa par tehnoloģijām un pētniecību, bet jūs kļu, nokļūstat jau tuvāk ražošanai, tad Šeit parādās šī pretruna, un to vajadzētu risināt. Protams, tehnoloģiju gatavības eh, līmenim, augstākā līmenī ir vajadzīga arī spēcīga industrijas iesaiste, un ir vajadzīgs valdības atbalsts, lai vērstos pret tirgus izkropļošanu. Ir vajadzīga arī infrastruktūra, tāpēc, ka MVU nevar paši sevi finansēt. Tātad ir jādalās ar pētniecības um, infrastruktūru un uh, Eh, dažādām citām infrastruktūrām. Kādā veidā tad industrija varētu būt vadošā, jo industrija ļoti tuvu tirgumu, un eh, KET ir vajadzīga gan ilgtermiņa strateģiskā izpēte, gan novatoriskums, gan arī iekļūšana tirgū. Tad tās ir galvenās problēmas. Pirmais pīlārs eh, zinātne. Šeit ir piešķīrums 13 miljardi, otrais pīlārs eh, industriālā vadība, tie ir 17 miljardi piešķīrums. Tātad te ir runa arī uh, eh, risk, par riska finansēšanu, MVU, novatoriskumu. Trešais pīlārs ir sabiedrības izaicinājumi. Šeit nav piešķirts nekāds budžets, bet uh, tiek sniegts atbalsts novatoriskumu, kas balstās uz ket. Tātad uh, 2020 partnerības ir 3,5 miljārdi. Šeit ir ļoti dažādi aspekti, kas eh, mums šķiet interesanti, piemēram, Eureka un tā tālāk. Protams, ir arī daudz kas cits, eh, ne tikai apārstas 2020 kohēzijas politika un viedās specializācijas stratēģijas īsnībā varētu ļaut labāk izmantot, eh, kad Tāpat mēs runājam arī par tā saucamo finansiālo inženieriju, kur mēs apkopojam resursus no apvāršana 2020 un, piemēram, no struktūra fondiem, lai varētu nodrošināt, ka visa šī vērtības ķēde ir aptverta. Šeit ir piemērs, kā mēs varam apvienot šo finansējumu. Un galvenais ir tas, ka tad, kad eh, tiek eh, apkopoti apvāršana 2020 un struktūra fondu resursi, uh, vienā projektā, tad vajadzētu izvairīties no dubulta finansējuma vienādām aktivitātēm. Diemžēl nevarēšu pastāstīt par šo slaidu, jo vairs nav atlicis daudz laika. Svarīgākais ir tas, ka KET šīs svarīgās pamatehnoloģijas, ko tās nozīmēs um, mm, ekonomikai. Tas, tās nodrošinās izaugsmi, darba vietas un prasmes, tāpat arī tiks padarītas augstākas šīs vērtības ķēdes, Uh, uz sketa balstīta industrija radīs darba vietas, kaut arī, ja runa par tiešām darba vietām, kas saistās ar ket, uh, tad šo darba vietu nebūs daudz, bet noteikti ir jādomā par, teiksim, pēcpārdošanas pakalpojumiem, kur šo darba vietu būs daudz. Ja runa par ket īstenošanu, tad šeit ir jāpievērš uzmanība jaunām prasmēm un jāuzdod jautājums, vai mums nav šeit plais attiecībā uz ket prasmēm. Uh, Vai mums ir pietiekami daudz cilvēku ar īstajām prasmēm? Atbilde šeit ir jā. Secinājumi. Pašlaiz, pašreizējais skate jēdziens balstās uz sešām tehnoloģijām, un tieši tāpēc mums ir vajadzīgs elastīgums, lai mēs varētu izvēlēties šīs tehnoloģijas, jo tās attīstās ļoti ātri. Piemēram, programmatūra eh, tiek atzīta par tādu tehnoloģiju, kas ir kaut kur pazudusi. Otrs skate jēdziens ir eh, spēcīgs tehnoloģiskais spiediens, un tas ir saistīts ar lielo izaicinājumu pārvarēšanu. MVU līdzdalība KET attīstīšanā ir ļoti būtiska, lai mēs varētu izpildīt politikas mērķus. Daudzu lietotāju tehnoloģiju infrastruktūras arī varētu nākt par labu MVU. Uh, Apkopotais finansējums piedāvā dažādas iespējas, bet šeit ir jārisina vairākas problēmas, un efektīvai kēti īstenošanai vajag ne tikai tehnoloģiju, bet arī mm, prasmes, modeļus, pakalpojums un tā tālāk. Pēdējais slaids. Apkopojot apvēršana 2020 un struktūra fondu līdzekļus, ir būtiski nodrošināt, lai visa vērtības ķēde būtu aptverta. Bet eh, ir jāatcerās, ka apvārsnes 2020 liek uzsvaru uz izcilību, kamēr struktūra fondi liek uzsvaru uz eh, maz attīstietiem reģioniem. Integrēta pieeja, kā jau es minēju, aptver visu vērtības ķēdi, un tas, protams, varētu radīt pretrunu ar valsts palīdzības noteikumiem. Tātad tieša, ka iesaistē varbūt būs ierobežota, bet uh, Eh, gan sākuma, gan arī gala pakalpojumos noteikti, ka eh, šo, tie, šo darba vietu būs daudz. Tieši tāpēc mums arī ir vajadzīgas investīcijas, lai varētu nodrošināt vajadzīgās prasmes. Can... Liels paldies, starp citu, varu jums tikai ieteikt eh, dziļāk papētīt šo ārkārtīgi interesanto, labi atainojušo dokumentu, kas ļoti labi izklāšo interesanto tematu. Tagad tad ķersimies klāt koordinātoru, atkal Van Isleroju kungam būs vārds, viņš ir bijis saistīts ar šo projektu jau ilgstoši. Paldies! Tikai pirms mirkli runājam par uh, eh, bio ekonomiku, tā tad ir skaidra saiknes ar abiem tematiem. Pirmkārt, esmu lepns par šādu veidu izvēli, taču vēl dodas jautājumi, tātad mēs iegūdām 20 miljārdus un pagātnē Mēs e, panācām labu plūsmu veiksmīgai tehnoloģijai un tad pārdevām to tālāk uz Āziju. Un šajā bukletā tas nekur neatainojas. Vai mēs turpinām rīkoties e, šādi arī tagad, stimulējam daudz cilvēkus, ieguldām e, naudu un tad tas viss aiziet uz Āziju? Vai tas ir ļoti nopietni? Jūs esat no Nīderlandes ir eh, vairāk lieli uzņēmumi tur, kam ir specifiska tehnoloģija, un Āzijas uzņēmumi, Samsung un eh, ASV uzņēmumi ir spiesti vērsties pie Eiropas, jo mēs esam vienīgie, kas eh, kaut ko dabonam gatavu Eiropā, šāda veida novatoriskas lietas. Ja mēs savu zināšanas labi neaizsargājam, Nu, tad kas būs? Otrais jautājums atkal nekas tur neparādās par to bukletā. Par valsts atbalstu. Jā, apvārsnī 2020 mēs tagad esam tādā kā pilotfāzē, mēs varam doties tālāk, tā kā jau notiek ASV. Un tad mēs labāk, daudz labāk varēsim to savu pilotu projektu izplatīt, nekā tas ir līdz šim bijis. Vai jūs varat. Uh, sacīt, ka to var darīt bez sankciju draudiem. Tad trešais jautājums, jūs ļoti labi pastāstījāt par struktūra fondiem. Tagad mēs 20% tērējam uz šo pārveidoto reģionālo politiku. Es 2020. Un pirmā prioritāte ir zināšanas un novatorisms. Tad pirmā prioritāte ir zināšana infrastruktūra, cilvēku izglītošana un ieguldīšana infrastruktūra. Jūs to pareizi sacījāt un arī iekļāvāt šādus viedokļus e, savā prezentācijā. Un tagad ir vadlīnijas izstrādīts visiem, visām iesaistītajām pusēm. Uh, gan eh, ķet kontekstā, gan universitātēs, kā izmantot šos noteikumus, jo tos nevar eh, jaukt savā starpā. Šodien Eiropā vēl uh, Briselē notiek visaptroša konference par uh, ķet, tādām svarīgām pamattehnoloģijām. Tādi divi jautājumi, kompliments no manas puses. Paldies, Vanisrāja kungs, tagad Krēls kundze. Liels paldies, priekšādātāji. <clears throat> es vēlētos vēlreiz atgriezties uz šo saikni starp apvārsni 2020 un kohēzijas politiku. Patiešām apvārsnes 2020 iestājas par izcilību, un kohēzijas politika vairāk domā par reģionu attīstību. Taču, ja es paskatos, cik daudz uh, budžeta tiek atvēlēts kohēzijas politikai, un pētniecība galu galā ir viena no galvenajām prioritātēm kohēzijas politikā, un es pati esmu no reģiona, kas ļoti daudzus gadus bija viens no mazāk attīstītajiem reģioniem Eiropā, tātad esmu no Saksijas. Šeit arī tika domāts par dažādu pētniecības projektu atbalstīšanu. Un es domāju, vai tas, ko mēs darām, uh, Uh, mēģinot sasaistīt apmārsni 2020 un kohēzijas politiku, vai ar to pietiek un vai tiešām mums ir uh, iespējams tos savest kopā. Es domāju, ka mums ir uh, jāveido tāda vieda, inteliģenta politika. Mums ir E, skaidrs, ka mēs šeit redām pat, pamatnosacījumus, kurus pēc tam mēs nevaram pietiekam labi izpildīt. Varbūt jūs varētu detalizētāk par to pastāstīt. Tamburāno kungs. Tamburāno kungs, lūdzu. Neviens jautājums par uh, trīsdimensālu printeru izmantošanu. Vai šie trīsdimensiju printeri var tikt uzskatīti par svarīgām papām tehnoloģijām, lai izmantot šai jomā. Paldies. Tagad Grifinas kundze lūdzu. Thank you, uh, Paldies. Komentārs un tad jautājums. Tad komentārs šāds. Apvāršņu 2020. 20, maksājumu aizkavēšanās var eh, kaitīgi ietekmēt MVU un tā problēma jārisina. Un tad, papildinot eh, kolēģi sacīto par Afāns 2020 un eh, struktūru fondu apvienošanu, jūs miniet grafīnu, kas tiek attīstīts īpaši Mančestrā, manā balsošanas apgabalā ir aktuāls jaunieši varētu gūt darbu šajās eh, progresīvajās industrijās. Un jautājums ir tāds, vai mēs esam apvienojuši šos aspektus, lai nodrošinātu, ka reģionālais struktūra fonda, Eiropas struktūra fonds, apvārsni 2020 tiek izmantot, lai palīdzētu jauniešiem piekļūt šiem, šīm darba vietām progresīvajās tehnoloģijās un materiālos. Paldies! Paldies, Grifinas kundze, vai vēl kādi jautājumi, dāmas un kungi? Šiet, ka nē. Tad došu vārdu Gīsberga kungam vai Batar kungam, lai viņi sniegtu atbildi uz jautājumiem. Paldies, priekšstādātāji! Atbildēšu uz pirmo jautājumu. Mm, plašapjoma investīcijas un vai mēs zaudēsim konkurences priekšrocības Āzijas ietekmē, kā tas bijis pagātnē. Un kā mums jāaizsargā mūsu mm, inovācijas un zināšanas. Protams, patentēšana ir tradicionālais instruments, lai to panāktu, taču uh, No mūsu pētījuma izriet tas, ka galvenais ir jāpātrina inovāciju tēms, un tad ir jāizveido šī vērtība ķēde, jāsavieno šie dažādie tehnoloģijas gatavības līmeņi efektīvā veidā, tā lai mēs daudz ātrāk pārietu no pamata pētniecības un eh, pamata tehnoloģija izstrādes uz ražošanu Manā skatījumā tas būtu galvenais instruments, kas nodrošinātu, ka mēs uh, esam pirmajās līnijās. Lai saglabātu līderu pozīcijas, mums ir jāmācās no citu valstu pieredzes, citu reģionu pieredzes, kā var panākt ātrāku novatoriju attīstību un kā no uh, šiem novatorismiem pāriet uz jau ražošanu un kā panākt arī spēcīgu patentu pozīciju. Tā būs labākā garantija Eiropai palikt par um, saglabāt savas līderu pozīcijas. Un mans kolēģis, kolēģis atbildējis uz otro jautājumu par ASV. Taču, saka Batar kungs, vispirms vēlos arī papildināt atbildus pirmo jautājumu. Ir bijušas plašas diskusijas par šo jautājumu, ka tiek eh, daudz līdzekļu ieguldīti pētniecībā, un tad rezultāts pāriet uz citiem valsts reģioniem. Taču ir vēl arī citi uh, problemātiski jautājumi. Ja jūs izveidojat pētniecības institūts Eiropā, tad tie tālāk atainosies reģionālos vietējos reģionos pētniecības un attīstības kontekstā, jo tas arī stimulēs uzņēmē darbību šajos reģionos, taču tas ir jāstimulē. Svarīgi paturēt prātā, ka pētniecība un attīstība šodien ir globāla darbība un nevar sacīt mums nepieciešama uh, pētniecība Eiropā, kas nāks par labu tikai Eiropai jo pieprasījums ir tikai Eiropā. Ja mēs tā apgalvosim, tad mēs zaudējam saikni ar citiem pasaules reģioniem, un tas ir svarīgs punkts. Vēl viens secinājums mūsu pētījumā bija tāds, ka jānodrošina aktivitāte pašā vērtību ķēdes sākumā. Ir jāskatās, ka Eiropai ir spēj šos pētījumus izmantot. Uh, LZML, piemēram, mm, saņem no Intel un Samsung daudz finansējumu, un tad ir jāraugās, kāds no tā būs labums Eiropas reģionim. Tā arī varēs nodrošināt, ka ieguvums paliks Eiropas rokās. Un tālāk eh, par ražošanas plūsmu ASV. Jā, neapšaubāmi ASV norisinās daudzas lietas, īpaši arī Āzijā. Uh, Viņi mēģina panākt vairāk rezultātu no pētniecīskā darba, taču mums jāsaprot arī Multicats Packet Line projektā. Mēs plaši izvērtējām situāciju ASV un mēs secinājām, ka federālā līmenī atbalsts tehnoloģiju gatavības līmenim, tātad es, uh, stiprināšana, lai būtu plašāks, eh, plašāka ražošana, ir ierobežot federālā līmenī, bet valsts līmenī redzams, ka atbalsts saņem, piemēram, Fadži, lai Fadži ražotne būtu kādā konkrētā štatā, taču tas nav saistīts ar pētniecību un eh, attīstību, bet gan ar ekonomisko darbību. Tāda paša veida darbība mēs varētu izvērst arī uh, Eiropā, taču šis stāsts ir daudz sarežģītāks. Es uzskatu, ka uh, Eiropas uh, reģionālās, um, Eiropas struktūra fondu un apvāršņu 2020 finansējumu kombināšanu nodrošinātu labāku, uh, labāku sekmi šai kontekstā. Un tad vēl jautājums par uh, to, vai Trīsdimensiju printers ir uzskatāms par svarīgu pamatehnoloģiju. Īsa atbilde - jā, tā ir sarežģīta tehnoloģija, tā ir saistīta gan ar ražošanu, gan ar mikro un nanoelektronikas jomu. Tur ir nepieciešami augst, nepieciešami augstu kvalificēts darba spēks, tas arī pieprasa augstu kapitālu ieguldījumu. Tātad trīsdimensiju printers pilnīgi atbilst svarīgu pa, pamatehnoloģiju definīcija. Vēl divi jautājumi. Jautājums saka Gisberga kungs par saikni starp apvārsni 2020 un kohēzijas fondiem. Šī saikne patiesībā ir spēcīga. Un jautājums bija par to, vai mēs pietiekoši izmantojam sinerģiju potenciālu. Es domāju, ka atbildi varētu būt šāda. Vēl ne. Un mēs esam norādījuši uz eh, dažām grūtībām, kas ar to saistīts, proti apvāršanas 2020 eh, galvenā uzmanība pievērš izcilības finansēšanai, bet struktūra fondajam ir cits mērķis un nenāks viegli savienot uh, abas uh, šīs argumentācijas. Uh, Un mūsu skatījumā ir ļoti svarīgi finansēt visu pēt inovācijas ķēdi no izstrādes līdz ražošanai. Un struktūra fondus varētu piesaistīt, lai atbalstītu ražošanu ar viedās specializācijas stratēģijām. Taču pat labam tur ir problēma. Es domāju, šai ziņā mums ir jātīsta sava veida eksperimenti, tādi kā, tāds kā laboratorijas uz vietas, kas mums ļautu mācīties no šo divu atšķirīgo programmu apvienošanas, tā lai mēs, mēs gūtu labumu no katras no tām. Jā, apvārsnes 2020 eh, iestājas par izcilu pētniecību un attīstību un struktūru fondi. Uh, Eh, varētu šo bumbiņu pārņemt savā ziņā un tālāk nodot ražošanas pusē, bet tur vēl daudz darāmā. Pēdējais jautājums. Mēs varam tikai piekrist tam, ka šai ziņā izaicinājums būtu vēl vienas ļoti labas saiknes izveidas starp struktūra fondiem un apvārs 2020. Mēs runājam par to, ka mums nepieciešams prasmes svarīgām pamattehnoloģijām. Te nav runa tikai par doktoru grādu ieguvējiem un inženieriem, bet arī kvalificēts darba spēks, cilvēki, kas var uzturēt šos robotus. Cilvēki, kas spēj strādāt ar augstī attīstītiem instrumentiem. Uh, Un mums ievērojami jāaktualizē šīs prasmes ne tikai politehnisko universitāšu un universitāšu līmenī, bet arī tieši to cilvēku vidū, kas strādā ražotnēs. Un šis aspekts jāizstrādā arī dažādos izglītības līmeņos. Uh, ir jāveicina šādā veidā svarīgo pamattehnoloģiju attīstību. Tas ir pamat priekšnoteikums, jo Eiropā iedzīvotāji noveco, daudzi dodas uh, pensijā tuvāko desmit gadu laikā, un mums ir ievērojami jāatjauno mūsu prasmes un investīcijas, lai saglabāt savas līderpozīcijas starptautiskā līmenī. Tā kā runātāji ir bijuši ļoti disciplinēti, tad iespējams kādam vēl nebija iespējas uzdot jautājumu otrajā jautājuma kārtā. Uh, bet lūdzu, tagad jums ir iespēja. Un Vannistam vai kungs vēlreiz varēs izteikties. Uh, liels paldies! saka Ešenike kungs. Nanotehnoloģijas, biotehnoloģijas, nu dien ir svarīgs pamattehnoloģijas. Taču visproduktīvākais materiāls ir cilvēka kapitāls. Es zinu, ka zināšana tehnoloģija jomā vissvarīgākie ir cilvēki. Un no tā izriet mans jautājums. Kādus pasākumus jūs esat paredzējuši īstenot, lai palīdzētu mūsu zinātniekiem? Jo šiem zinātniekiem bieži vien ir tāds kā sadrumstalots karjeras, viņi strādā sarežģītos apstākļos, mm, ar to ir grūti uzturēt ģimeni. Paldies! Vanisterāja kungs lūdzu. Paldies, tikai papildi jautājums no manas puses. Um, par eh, to manu komentāru, ko teicu, daudz naudas iegūtām pētniecībā maz dabonam ārā. Jūs atcerat, nu, jebkurā gadē mēs strādājam globālā kontekstā, zināšanas izplatās un tā tālāk. Taču, ja jūs paraugāties uz to faktu, ka visu tehnoloģiju esam izstrādājuši, uh, Eh, un tā aiziet kaut kur citur, tad situācija Eiropā neuzlabojas. Nu, ASV ir pilnīgs izņēmums visi pusvadītāji ir aizplūduši citiem pasaules reģioniem. Nu, varbūt tas nav jūsu pētījuma aptvērums, taču, ja mēs iestājamies par advancētāku pētni um, rūpniecības politiku, ja vēlamies aizsargāt zināšanas. Nu, skaidrs, ka uzņēmumi var visu pārdot. Tagad mēs vairs esam tikai viena desmitaļa no pasaules iedzīvotāju skaita. Pēc 20 gadiem mēs jau būsim tikai viena 15. vai viena 20. daļa. Tā tad ir jābūt tādai politikai, kuras mērķis būtu saglabāt zināšanas, kas atainojas ražošanā Eiropā. Var jau būt, ka mēs bijām pārāk vieglprātīgi noskaņot, e, dodot šīs zināšanas prom. Jūs teicāt, nu, tā tas vienkārši strādā, tā tas darbojas un ir daži labi piemēri, taču man tas nedaudz uztrauc. Nu, var jau būt, ka tas nav jūsu pētniecības apvērums, bet, nu, tomēr gribētu nākt lējā šo komentāru. Paldies, tagad vēl divi. Cilvēki vēlas izteikties. Kāpēc, kundze, lūdzu? Lielas paldies! Jūs savos izteikumos runājāt par to, ka ir ļoti svarīgs novatoriskums, jo īpaši īstenošanas fāzē šajā vērtību ķēdē. Un jūs arī teicāt, ka tieši šo aspektu vajadzētu stiprināt. Diemžēl jūsu prezentācijā netika pieminēta šī trešā daļa - iekļūšana tirgū. Mēs zinām, ka Eiropā mēs ģenerējam ļoti daudz zināšanu, mums ir daudz pētniecības iespēju, mums ir instrumenti arī pētniecības finansēšanai. Taču, ja runa par ieiešanu tirgū, tad, diemžēl, šādu instrumentu mums nav. Varbūt eh, problēma ir tāda, ka eh, tieši šī posma iztrūkuma dēļ Eiropa šajā vērtību ķēdē pakrīt uz leju. Tātad mēs varam attīstīt šos produktus, taču mēs nespējam tos eh, ievest tirgū. Vai pastāv kādi līdzekļi, soļi, kā mēs varētu nodrošināt šādu tehnoloģiju ieiešanu tirgū. Thank you, now... Paldies! Un tagad Kodičkas kundze lūdzu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Um... Es priekšstādātāji. Es tikai gribēju sacīt, ka nepiekrītu apgalvojumam, kas ir iekļauts šajā ziņojumā, ar kuru jūs esat nākuši klāt, uh, klajā. Proti, 67. lapas pusē papilnoties secinājumu. Tur ir sacīts, ka, ja projekts tiek atbalstīts ar struktūru fondu līdzekļiem un ar apvāršanu 2020 un atbalstīsiet uh, nabadzīgākos reģionus ar šiem fondiem, tad dažos gadījumos finansējumi var pietrūkt un var nesniegt finansējumu tiem reģioniem, kas jau ir labi attīstīti un kam ir eh, ekspertīze. Es domāju, ka šis ir pārspīlēts secinājums, jo es uzskatu, ka labākā iespēja attīstīt uh, akadēmisko ekspertīzi un uh, zināšanas ir slēpjas tieši tajās dalībvalstīs, kas jau ir ieguldījuši savu pētījumu infrastruktūrā. Un iepriekšējā finanšu periodā Polijā valdības mērķis bija uh, piešķirt līdzekļus augstākajām tehnoloģijām laboratorijās. Katrā ziņā pūlīs laboratorijas ir modernākas nekā pētniecības centri Vācijā vai Francijā. Un ņemot vērā to, ka šīs laboratorijas ir, tad skaidrs, ka ir jāizmanto sadarbības starp zinātniekiem no visām dalībvalstīm, īpaši attiecībā uz svarīgajām pamatehnoloģijām. Līdz ar to es uzskatu, ka um, iepalikušie reģioni var attīstīties daudz ātrāk, jo viņi var attīstīties pēc tādā īpašā veidā, tie var kļūt par uh, svarīgiem centriem un piesaistīt cilvēks no visas Eiropas. Paldies! Paldies! Un tagad pēdējais jautājums. Soliņo kungs, lūdzu. Paldies! Pamat jautājums, kas šeit tika uzdots, ir šāds. Kā saglabāt Eiropas Savienības ietvaros, kā uh, uh, svarīgu uh, vērtību sistēmas daļu, kuru izveido šīs svarīgās pamatehnoloģijas. Es domāju, šis ir būtisks jautājums, un atbilde ir iespējama divējādi. Mums noteikti ir jāliek uz 4-5 globālo klasteru izveidi, kuros Eiropa būs līderi. Šīs tehnoloģijas ir jāintegrē, jāiestrādā uh, jāaizsargā šiem klast, klasteriem, kas uh, pamato šo vērtību, neļauj šīm tehnoloģijām palikt kaut kur Āzijā vai aizplūst uz citu reģionu. Un otrā iespēja, kas varbūt ir tāds kā Portugāli, Portugāles risinājums, mums ir problēmas ar patentu pārvaldīšanu, ar valsts vai privāto struktūru atbalstu šie patenti tiek izstrādāti un pārāk bieži tie tiek pārdot jau tālu prom, pārāk ātri. Jāpanāk, lai patenti, kas tiek izstrādāti ar valsts finansējumu palīdzību, tiek pārvaldīti ar kādu finansējumu, Svarīgi ir aizsargāt tā zināšanas, ko mēs šeit izstrādājam. Paldies, tagad vārds Kīsberga kungam un Batera kungam. Thank you, Chairman. I will um, uh, try to answer the, uh, the... Paldies. Centīšos atbildēt uz pirmo jautājumu. Tas, protams, izrietē no iepriekš stāstītā. Par cilvēku resursiem, kas tik ārkārtīgi svarīgi šajiem, šīm ket, jeb pamattehnoloģijām. Patiesi. cilvēku resursi ir tas pats svarīgākais šādu tehnoloģiju izmantošanā. Kā lai mēs paturam savus zinātniekus šeit, Eiropā? Un es domāju, ka šim jautājumam ir milzīgi daudz dažādu aspektu, un tie ir atšķirīgi katrai dalībvalstī Eiropā. Ir virkni tādu valstu, kuros, piemēram, ļoti kvalificēti darba spēki, bet tie nespēja atrast darbu un vadošā industrija viņus nespēja piesaistīt. Tāpat savukārt ir valstis, kas paļaujas uz inženieriem no Ķīnas un Indijas atsevišķās nozars jomās. Tāpat arī tas attiec uz tehniskajām universitātēm, kur liela daļa no studentiem nereti ir tieši no Āzijas. Situācija tomēr pamazām mainās, es nezinu, kā tas ir visā Eiropā, bet es zinu, ka ir pāris tādas cerīgas pazīmes Nīderlandē, piemēram. Mēs esam novērojuši, ka kopš krīzes aizsākšanās ir daudz spēcīgāka interese par eh, resursiem, cilvēku resursiem, inženierijā, matemātikas zinātnēs jo šobrīd patiešām pastāv iespēja, ka var arī dabūt darbu šais nozarēs, un tāpēc studentos parādīsies interesi par šīm lietām. Tehniskām universitātēm pat nācās pielikt punktu jaunu, jaunu uzņemo studentu skaitam, respektīvi to bija par daudz. Nu, tādas pozitīvas pazīmes, bet es nezinu, kā tas ir citās valstīs. Katrā valstī, es domāju, situācija diezgan atšķirīga. Bet Eiropas līmenī Ļoti daudz, kas vēl var tikt darīts, lai situāciju uzlabotu. Lai rastu nodarbinātības iestie, iespējas kvalificētiem speciālistiem. Un nu, īpaši no valstīm, kur ir milzīga cīņa ar jauniešu bezdarbu, un tas pieņem šausminošus apmērus. Eh, nu, man kolēģis atbildēs uz otru jautājumu. Jā, saka Baterkungs. Šis jautājums, protams, ir nebeidzams, tas, ko uzdeva Nīsauroja kungs. Globalizācija bija saistīta ar šīm globalizācijas problēmām. Investīcijas Eiropā un izstrāda un pētniecība pēc tam tālākā noplūda uz reģioniem ārpus Eiropas, jā. Es domāju, ka lielie uzņēmumi ir tādas svarīgi mezgli, centri Eiropai bet ne tik daudz darba vietu skaita izaugsmē, jo, ja skatāmies uz lielajām kompānijām, tad tās faktiski nodrošina ar vien, eh, nodrošina ar vien maz, viņiem vajadzīgi ar vien mazāk, mazāk darbinieku, jo viņi rod cita veida automatizēšanas iespējas un viņi ietaupa izdevumus un tam līdzīgi, bet šīs kompānijas investē ļoti daudz pētniecībā un attīstībā. Un tāpēc ārkārtīgi svarīgi lai šos lielos uzņēmumus skatām kā tādus veicinājumus tālākām papildarbībām. Es domāju, ka Eiropā ļoti daudz uzmanības būtu jāpievērš lūk tieši šīm tālākajām papildus darbībām, ko tad var īstenot MBU un kas savukārt var radīt darba vietas. Tas ir ļoti svarīgi. Nu un, protams, tas, ka ir šādi lielāki uzņēmumi, kas izstrādā šos ket, ir ļoti svarīgi, jo tas, kas notiek tālāk, pēc tam veidojas tīkls ar MVU, kas ir tālāk šajā ķēdītē, un līdz ar to šīs darba vietas var rasties. Labs piemērs tam ir, piemēram, Infinion. Tas ir uh, enerģijas elektronikas ražotājs, viņi šobrīd veido uh, tālāk, tālākas tehnoloģijas, savukārt mazāk NV, MVU veids, veids tālāk šo mehānismu inspekcijas, tas ir viņu pakalpojums, uh, tālāk lūk veido šī ekosistēma. Un tiek aptverta visa vērtība ķēde, tāpēc es domāju, ka risinājums nav viss aizliegt šādu izpētes noplošanu uz citiem reģioniem. Nē, drīzāk jādarbojas proaktīvāk, lai pārliecinātos, ka arī lielie uzņēmumi veido šos tīklus, kur tālāk tiek iesaistīta MVU, tālāk papildu pakalpojumu sniegšanā, un eh, tie, bet tad, sakot, grupējas ap šiem lieliem uzņēmumiem. Tas ir lielo uzņēmumu pozitīvais ieguldījums, un tādā veidā viņi arī labprāt paliks Eiropā. Nu, varbūt, nu, tāda niansīta no manas puses. Paldies, liels paldies, saka priekšādātājs. Šķiet, ka esmu izraisījis vēlmi eh, atbildēt manam kolēģim uz vēl kādu jautājumu. Jā, jautājums par to, kā sasaistīt struktūra fondus un apvārs 2020 vai atsevišķi reģioni var gūt labumu no abu šo finansējumu avotu sasaistīšanas. Piemērs bija Polija, jo tur līdzekļi tika izmantota, lai izveidotu kapacitāti, un tas ir tieši tas veids, kādā vajadzētu darboties. Un kas ļauj gūt investīcijas te tehnoloģisko kapacitāšu veidošanā. Un šādā veidā, lūk, tad var um, rīkoties tālāk un izmantot šo finansiālo bāzi industrializācijai un ražošanai. Nu, lūk, tieši tāda situācija ir, um, lūk, ša, nozerēm tās var attīstīties strau, straujāk, veikt tādu kā lēcienu, un tas attiecas tieši uz reģioniem, varbūt pat jaunākiem reģioniem, kas nav tik um, iesakņojušies kā citi. Uh, Katram reģionam, protams, ir savas atšķirības. Ir tādi jauni reģioni, kur varbūt ir diezgan labas kapacitātes, varbūt ir tādi jauni reģioni, kur šādu kapacitāšu nav un spēju nav. Un tad ir, piemēram, veci reģioni, kam ir vecās industriālās struktūras, kam var rasties problēmas ar pārējais posmu. Uh, Tāpēc es domāju, ka tas vispārīgais, ko vēlamies pateikt ar šiem apvārsni 2020 struktūra fondu, kā es teicu, abiem viņiem ir at, atšķirīgi pamatprincipi. Tas ir joprojām tā. Bet jāskatās ir uz konkrēto individuālo reģionu. Kā apvienot šos finansējumus tā, lai tie viens otru papildina. Katram reģionam šī specifika būtu citādāk, ir, tam būtu vajadzīga atšķirīga stratēģija. Un tas ir šīs viedās specializēšanās pats pamatpunkts, respektīvi, ka jūs veid, izmantojat un vēršat tālāk savas stiprās puses. Paldies, tāpat arī tika uzdots jautājums par mārketingu, vai tas ir svarīgs? Jā, par izmēģinājumu projektu darbībām un pir, izmēģinājumu plānu radošanu mārketings viennozīmīgi ir ļoti svarīgs. Tas, ko mēs piedzīvojām, ka viens no, viens no lielākajiem šķēršļiem e, preču no, palaišanai tālāk tirgoja tieši mārketinga trūkums. E, bija tāda pavisam īsa prezentācija, iz, izmēģinājuma prezentācija, tātad tehniskās procesa puses sasaist ar preci, tā tas ir, bet organizatoriskas pārmaiņas un e, tālāk tirgus attīstība nenotika. Tad ir jārada šis tirgus, un es pilnībā piekrītu, ka ļoti ierobežot uzmanība apvārsnī 2020 tiek pievērsta šādām atbalsta funkcijām, lai atbalstītu uzņēmumus mārketinga darbību veikšanai. Tam es pilnībā, piekrī, pilnībā piekrītu. Labi, paldies, saka priekšādētājs, lieliski. Nu tad tādā gadījumā, dāmas kungi, pastāstīšu jums, ka vakar koordināt, bija koordinators sanāksme un pieņ, viņi pieņem šādus lēmumus. Viens no tiem bija, ka ir nolemts nelikumdošanas atzinumus eh, vienu par avot resursu efektivitāti, ehm, piešķirt, piešķirt zaļajiem tēma ir virzību uz cirkulāru ekonomiku. Un otrs atzinums, ehm, to piešķīra GOE, sociālās, ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas veicināšana Eiropas Savienībā. Lūk, tādi atzinumi sadalīti. Un visbeidzot lūkšu, vai ir klātesošiem kādi citi jautājumi? Nē. Tad tādā gadījumā pastāstīšu jums, ka nākamā sanāksme notiks 17. novembrī no nu, pulkstens trījiem līdz 6.30 vakarā mm, Briselē, un lai jums visiem lielska diena!